państwa! otwieram dzisiejsze posiedzenie. jak państwo wiecie sākam sēdi. E, kā jūs zināt, e, šodienas darba kārtības pirmais punkts ir balsošana e, par pieprasījumu rīkot steidzamu apspriešanu. Padomas regulas priekšlikums 1234